noteikumiem. Attiecīgās Vācijas varas iestādes ir iesūtījuši pieprasījumu par parlamentārās imunitātes atcelšanu Ingeborgai Greslei, jo pret viņu tiek īstenota izmeklēšana. Attiecīgās Francijas varas iestādes tāpat ir vērsušās pie mums ar pieprasījumu atcelt parlamentāro imunitāti Stīvam Brījujā, kas arī ir daļa no likuma tiesvedības procesa prasībām un attiecīgās, attiecīgie jautājumi no